Colleagues, would you please take... Kolēģi, vai jūs neieņemt savas vietas, lūdzu? Jo mēs tūlīt sāksim sanāksmi. Thank you. Do il mio benvenuto. Paldies. Laipni lūdzu visus šeit. Nu, tad atsāksim mūsu darbu pēc vasaras pārtraukuma. Šodien mums darba kārtībā ir vairāki ļoti interesanti jautājumi. Pirmkārt, mēs apstiprināsim Eiropas ombudu gada ziņojumu. Otkārt, mums būs svarīgas debates par lūgumrakstu, ko iesniedzis, eh, iesniegusi Eiropas federālistu kustība. Vairāki lūgumraksti tiks apvienoti un tur ir apgalvots, ka netiek ievērot, ievērota zoodārzu direktīva. Vēl mums būs arī lūgumraksts par īru kūdras ieguvi, vēl arī par Eiropas tiesību pārkāpumiem piemēram, saistībā ar vairākiem notikumiem dažādās dalību valstīs, piemēram, Itālijā, kur novēloti tiek veikti maksājumi no valsts iestādēm. Kā jūs redzat, mums ir divas sanāksmes, katra ilgst pusdarba dienu. Komisija piedalīsies di eh, diskusijās par eh, vairākiem lūgumrakstiem, piemēram, 8, 9, 10., 18. un tā tālāk. Nu, balstoties uz šo, lūdzu jūs apstiprināt darba kārtību. Jāra kungs grib kaut ko teikt. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir divi grozījumi. Runājot par šodienas darba kārtību, 42. punkts no B eh, vēlamies A logumrakstu izdarīt tātad 42. punktā. Un um, nākamais lūgums. Uh, runa ir par darba kārtību oktobra sanāksmei. Un tur devīto lūgumu rakstu varētu izskatīt šodien, tiekoties koordinatoriem vakarā. Tu varētu pārunāt, kāpēc šī, šis lūguma raksts tiek skatīts un ir tik steidzami izskatāms. Tad vēlreiz pirmais punkts bija par šīs dienas darba kārtību, 42. logumrakstu vēl, vēlos no B daļas uz A daļu uh, pārcelt, un uh, otrais uh, lūgums, kā ar oktobra sanāksmi, un par 9. punktu vēlētos diskutēt ar koordinatoriem šovakar. Ai. Sì, eh, il collega Helmer. Helmer, kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es gribēju runāt par 15. Gribēju lūgt jūsu ieteikumus, vai vispār eh, šis jautājums te ir jāskata. Vispār jau es tā saprotu, ka lūgumrakstus parasti iesniedz par Eiropas tiesību pārkāpumiem, bet šeit, šajā punktā, ir tāds vispārēji raksturu jautājums parlamentam, aicinot izveidot fiskālo savienību lai mēs šeit iekļaujam jaunas jomas, kas interesē deputātiem, jo es redzu, ka deputāts to ir iesniedzis, vai mēs šeit runājam un strādājam ar pilsoņu iesniegtajām eh, bažām, dokumentiem par Eiropas tiesību pārkāpumiem. Vērtmanis kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums. Esmu darba grupas vadītāja par Spānijas piekrastes līnijas likumu. Um, pilsoņi ar mani runā par attiecīgiem jautājumiem, un um, šodien es uzzināju, ka pilsoņiem tika atņemts uh, piekrastes uh, līnijas gabals, un uh, tur tiek plānoti būvdarbi Vai komisijai par to ir zināms? Vai jūs vēlaties um, kaut ko darīt, lai uh, aizsargātu pilsoņus Spānijā? Uh, vai jums ir kādi plāni šai ziņā? Rispetto la, la richiesta del... Pirmkārt, par Jāra kunga lūgumu. Par pielikumu šai te darba kārtībai, nu, mēs ņēmām vērā viņa ieteikumu lūgumu par 42. punktu. Uh, otrs jautājums, ko Jārkungs uzdeva, jā, to mēs tiešām skatīsim koordinātoru sanāksmē, tad to varēsim detalizētāk izrunāt. Helmer kunga iebildumi. Nu, es tikai varu teikt, ka, ja lūgumraksts pie mums ir nonācis, to izvērtē gan komisija, gan koordinātori, gan komitejas locekļi un izvērtēja, vai tā ir pieņemama vai nav. Un, ja tā ir šeit, tad ir skaidrs, ka mums ir jārunā pēc būtības. Un, diemžēl, šī te, šis te dokuments, šis lūgumraksts ir mūsu komitejas darbības jomā. Jo noteikumi nosaka, ka mums ir pilnvaras skatīt šādus jautājumus protams, nepieņemot vai neapgalvojot, ka mēs šeit kaut kādus politiskus lēmumus varam pieņemt par fiskālās savienības izveidi. Tomēr mums likās, ka mums ir iespēja skatīt šo jautājumu, bet, nu, Helmera kungs, protams, var uh, detalizētāk savus iebildumus izkl izklāstīt, un mēs tad arī viņu varēsim uzklausīt. Par Vartmanas kundzes lūgumu. Šodien mēs vēl nebijām informēti par tām detaļām, ko jūs mums sniedzāt. Nu, pats sekretariāts man paziņoja, ka mēs joprojām gaidām rakstisku atbildi no komisijas. Un tad, balstoties uz šo atbildi, mēs tad arī izlemsim, kas eh, notiks tālāk. Atgriežoties pie darba kārtības pieņemšanas. Jārkungs. Excuse me, uh, Mr. Jār. Of... Jāra kungs, es jautāju par šodienas darba kārtības apstiprināšanu, pēc tam citas lietas skatīsim. Šodien rīt es gribēju pie Vetmans kundzes teiktā atgriezties un um, cits jautājums uh, uh, izmantot, lai pārunātu mums svarīgas lietas. Tad rīt pie citiem jautājumiem varbūt izmantot laiku. Quindi possiamo dare per approvato l'ordine del giorno di oggi. Labi. Vai tad varam uzskatīt, ka šodienas darba kārtība ir apstiprināta? Paldies! Atvainojos, pirmkārt, mums bija jāapstiprina 19. jūnija protokols. Ja iebildumu no komitejas locekļiem nav, tad varētu uzskatīt, ka šis protokols ir apstiprināts. Treškārt. Nu, par to jau mēs daļai esam runājuši. Jāsaka, ka mums ir jāapstiprina papildus lapa, kas ir pievienota darba kārtībai. Jāra kungs iesniedza savu lūgumu, arī no Meijera kunga mums ir rakstisks lūgums. Viņš aicināja vēlreiz pārskatīt 2011. Eh, gada lūgumu rakstu 0757. Citu lūgumu man nav. tad es gribētu jūs lūgt aicināt arī apstiprināt pielikumu. Izskatās, ka vairāk nekas nav bilstams. Vartmanas kundze jau ir izteikusies, līdz ar to varētu teikt, ka arī šis punkts ir izpildīts. Un nobeigumā es um, gribēju teikt, ka Kārena Kijotī parlamenta darbiniece, kas šeit strādājusi vairāk kā 25 gadus, mēneša beigās dosies pensijā. Un šī ir pēdējā reize, kad mēs varēsim izmal, izmantot viņu mūsu darbā. Es redzu, ka kolēģi izrāda nožēlu par viņas aiziešanu, jo viņa ir lieliska darbiniece, kas ir strādājusi mūsu komitejā gan labos laikos, gan grūtos laikos. Mēs novēlam viņai nopelnītu un ilgu atpūtu. Liels paldies! Dopo proporrò anche ai colleghi di lasciare di fermare. Es arī gribētu kolēģiem ieteikt, ka ka varbūt jūs varētu nofotografēties ar Kārenu. Viņai beidzot šeit darbu. Alle, eh, ai due, all'esame dei due rapporti che abbiamo in votazione. Nu, tad mēs varam pāriet pie balsošanas, pie diviem ziņojumiem. Un pasludinu balsošanu par atklātu. Ola, man, man. Problema paragraph 19a. Il primo rapporto eh, all'ordine del giorno in votazione. Pirmais ziņojums, kas ir darba kārtībā šajā sadaļā, ir par Eiropas ombuda darbību pagājušajā gadā. Ja neviens nevēlas izteikties, tad pāriesim pie balsošanas. Pirmkārt, trešais grozījums ceturtajam punktam. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Piektais grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Sestais grozījums, kas par, arī mutiskais grozījums šeit ir, vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Līdz ar to balsojam par 16. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Laikam vajadzētu vēlreiz atkārtot balsojumu, lai varam pārbaudīt, cik ir par un elektroniski balsosim. Uh, uh, Haukens kundze kaut ko gribēja teikt. Esmu nedaudz pārsteigta, ka sociālisti šoga, šoreiz balso pret. Jā, mums jau ir problēmas ar pilsoņu iniciatīvu, un jūs par to zinat. Uh, un ziņojumā tas arī bija iekļauts, un, un mēs nācām klajā ar mutisko grozījumu, lai process pilsoņiem būtu vieglāks, jo ir tik daudz tehnisku šķēršļu pilsoņiem, un man ir pilnīgi skaidrs, ka mums vienkārši ir jāpadara vieglāk šis process pilsoņiem, mums ir jārūpējas par pilsoņiem, nevis par valdībām, komisiju vai kā savādāk. Nu, šis jau nav tāds dramatisks, liels grozījums, bet paldies, saka priekšsēdētāji. Kašmena kungs. Parasti mums ir uzrakstīts, kāds tad ir tas mutiskais grozījums, bet man šeit nekā nav. Varbūt tad Hokens kundze priekšsēdētāji saka, ka mutiskais grozījums tika izdalīts. Aukens kundze saka, viņai liekas, ka tas bija tekstā iekļauts. Priekšsēdētāji saka, ka viņi varētu nolasīt muzisko grozījumu. Pievienojam 19a pēc likumdošanas legislation nodrošinot, ka ka šis te dokuments nav pārāk apgrūtinošs pilsoņiem eh, runājot par tehniskām detaļām. Tagad sāksim balsot elektroniski, saka priekšsēdētāji. plus plus yours. Plus one, because my machine does not. L'emendamento è approvato con. Grozījums tiek pieņemts, saka priekšsēdētāji. 19 par, 1 atturās. Pongo in votazione l'emendamento 7 al paragrafo 22. Nākošais grozījums 7. 22. pantam. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 8. grozījums 22. punktam. Atkrīt, jo priekšējais tika pieņemts. Tagad 9. 23. punktam Vertmans kundzes. Kas par? Pret? atturās, arī pieņemts. Pirmais grozījums apsvērumam A no Bekara kunga. Šis ir tehniski raksturgrozījums, kas par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Gala balsojums par visu dokumentu kopumā. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. per il bilancio 2013. Relatore... Un tagad balsosim par atzinumu par Eiropas Savienības 2013. gada finanšu gada vispārējo budžetu. Celavrakas kungs, vai jūs šeit kaut ko gribat teikt? Jūs esat ziņotājs? Nē, nu tad balsosim. Pirmais grozījums 3a punktam. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Otrais grozījums sastajam punktam. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Gala balsojums par atzinumu kopumā. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Paldies kolēģiem. Līdz ar to balsošanu beidzam. Un tagad varam runāt par nākošo jautājumu darba kārtībā. Kas uh, ir saistīts ar Eiropas ombuda īpašo ziņojumu saistībā ar sūdzību 2591 pret Eiropas komisiju? ziņojums tika uzticēts Aukens kundzei, un tagad viņai došu vārdu. Es gribu runāt dāniski, viņa saka. Michael Cashman is fleeing. <laughs> Nej, jeg har tænkt mig... Nu ja, Cashman kungs, tad uzreiz mūk prom. Han har nogle øh, komplikationer. Es um, runāšu dāniski, jo es runāšu par sarežģītām lietām un um, labāk izmantošu savu dzimto valodu. Ziņojumā par ombudu runa ir par uh, specifiski juridiskām lietām, niansēm. Mēs savukārt vienmēr esam aizstāvējuši pilsoņus un lasot ombuda atbildi par komisijas kritiku. Runa šeit ir par Austriju. Kļūst skaidrs, ka ombuds runā par lietām, kurām vajadzētu būt adekvātām tiecībā pret pilsoņiem, bet eh, tāpat runa ir par dalībvalstīm, kas nav īstenojuši ombuda likumdošanu. Un, diemžēl, dažās valstīs iestādes, kas veic īstenošanu, ir tās pašas iestādes, kas kontrolē šīs īstenošanas veiksmīgumu pēc tam. Es um, uzskatu, ka mums uh, ir jāaizsargā mūsu pilsoņi. Uh, un uh, jālabo šie likumdošanas robi. Ja pilsoņi nevēlas, lai kaut kur tiktu būvēts, kā var šos būvdarbus apturēt, ja neviens to nevēlas darīt? Te jābūt zināmai likumdošanai bet Austrijas gadījumā mēs, mēs redzam, kā tas notiek praksē. Un uh, pēc tam, kad viss ir noticis, mēs jautājam, ko mēs būtu varē, varējuši izdarīt. Es uzskatu, ka labāk uh, direktīvā vajadzētu dot pilsoņiem iespēju iejaukties. Un ja pēc tam tiek konstatētas problēmas vai pārkāpumi, pilsoņiem jābūt informācijai par iespējamām sankcijām vai pārkāpumu procedūrām. Tātad runājot par kritiku ombudam. Runa sākumā bija par tiesisko pamatojumu pilnvarošanas problemātikai un kad var piesaistīt pilsoņus. Tas parādījās direktīvas otrajā pārstrādātajā versijā. Nīpaši runa bija par šaubām, ka parādījās šaubas par to, vai šī likumdošana ir pilnīga. Tātad, ja par pilsoņiem tiek aizmirsts, ja neviens neņem vērā viņu viedokli, ko var izdarīt? Neatkarībā no tā, kāda ir lietas būtība tagad, kāda ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi, viens ir skaidrs, direktīva kā tāda mums ir nepieciešama. Un tur, kur direktīva nelīdz, tur pastāv rops, kas ir jāizpilda. Un es ļoti ceru uz kolēģu palīdzību šajā jomā. Ļoti bieži mēs uh, saskārāmies ar šo problēmu. Direktīva tiek nolikta malā, ir konstatējami pārkāpumi, neko nevar izdarīt, rodas jautājums par atbildību šeit un citur. Tāpēc vēlos lūgt jūs sadarboties, lai galu galā mēs atrisinātu šo problēmu. Grazie, onorevole Oken. Do... Paldies, Aukens kundzei. Tagad es došu vārdu vispirms komisijas pārstāvim un pēc tam deputātiem. Doktor Breikland, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā jautājums ir sarežģīts, es nerunāšu dāņu valodā, bet gribu pateikties pateikties Aukens kundzei par to, ka viņa vērsa mūsu uzmanību uz faktu, ka direktīva par ietekmes novērtējumu ir nepilnīga. Un tas ir radījis um, bažas ne tikai šeit, bet arī komisijā. Tas, ka šis ziņojums ir ļoti sarežģīts, šo direktīvu. Un tad, kad notiks apspriešana padomē, tad es domāju, ka mums būs eh, ļoti labs iespējas uzlabot Bekera vārdā runāšu. Tagad viņš eh, nevarēja piedalīties šodienas sanāksmē. Gribu atgriezties pie Viktora izteiktā priekšlikuma. Šobrīd mums ir situācija, kurā mums ir daudz informācijas. Šī informācija daļa ir pretrunīga. Sākumā mums bija komunikācijas problēmas starp ombudu un komisiju. Austrija uzskata, mēs iesniedzām visu, ko komisija no mums prasīja neviens uh, nevēlas uzņemties šo atbildību, bet kaut kas tur īsti nesanāca komunikācijas ķēdē. Nu, kolēģis Bekers lūdza mums iet uh, īsāko ceļu un uh, aprunāties ar uh, iestādēm Austrijā, ar ombudu un ar komisijas pārstāvjiem. Un jā, kolēģis Bekers mani pareizi informēja. Tad iestādes uh, Austrijā gatavas eh, Vīnē organizēt tikšanos ar referentu un ēnu referentiem un pastāstīt, eh, kurš tad ir vainīgs un kas notika, bet eh, pirms priekšstādātais te sāks atraukties, tā nebūs nekāda faktu meklēšanas misija. Um, mēs uh, nedosimies uz turieni kā izmeklētāji. Um, tā vienkārši būs tikšanās, kuras ietvaros mums būs iespēja aprunāties ar tieši iesaistētiem. Un, man, manuprāt, mums šī iespēja ir jāizmanto. Mums jārunā gan ar iestādēm, gan ar ombudu, gan ar komisiju, jo kaut kas tur nebija labi, tas nu ir skaidrs. Bet neviens nevēlas uzņemties atbildību, tur tā problēma. Ach, vēl jāsā, un im endet. Un gal galā Ja mēs konstatējam, ka direktīva vai regulā ir tā vaina, tad mūsu komitejas uzdevums, protams, ir novadīt tālāk attiecīgus grozījumu priekšlikumus. Honorevoli Vertman. Paldies, Vertmans kundze. Also zunächst einmal. Paldies. Mm, nevajadzētu um, ratus um, likt zirgam priekšā. Un um, mums vajadzētu to panalizēt pašu priekšlikumu un šī ideja sanākt visiem pie apļa galda un uh, padomāt, un pakonsultēties un pameklēt, man šķiet ļoti konstruktīvs priekšlikums. Un ļoti labi, ka vīna tik tālu nemaz neatrodas no Briseles. El, uh, doktor Brekland. Brekland, kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? Nē, es atvainojos ar priekšsētāju Aukinens, kungs, lūdzu. Es esmu par jebkāda veida saziņu starp partneriem, jo vairāk, jo labāk. Bet man šķiet, ka ir pārspīlēt doties uz vīnu šādam dialogam. Ja mēs aizsūtīsim piecus cilvēkus uz vīnu, tad es domāju, tā būs laika un naudas šķiešana. Jo te neiet runa par to, kas netiek izdarīts pareizi, bet te iet runa par lietu pēc būtības, jo sūdzības autori ir Uh, uh, to, kādu sistēmu nosaka direktīva. Direktīva ir spēkā, par to jau nav nenotiek debatas, bet, ja, piemēram, komisija būtu uzsākus pārkāpumu procedūru, tad viss būtu kārtībā. Un tad varbūt pat nevajadzētu nonākt uz tiesā. Varbūt, ka varētu pat iesniegt tiesā prasību. Bet šajā gadījumā mums vajadzētu skaidri saprast, ka mēs runājam tagad par nākotni, par to, kādu mēs gribētu redzēt šo situāciju. Jo, protams, ka, ja komisijai ir taisnība, tad mums ir jāmaina direktīva. Un tādēļ jau nav jābrauc uz Vīni. pārliecināta, ka te, trešais eh, skrejceļš ir uzcelts pareizi. Nē, bet es runāju par pirmo uh, eh, lidostas paplašināšanas kārtu. Tādēļ es piekrītu petīcijas autoriem, bet uh, nevajag visu sūtīt uz uh, Vīnu. Kopenhāgena ir nedaudz par tālu no Vīnas, lai es uz turieni brauktu un pamestu savus mazbērnus un māju un tā tālāk tik ilgu laiku. Doktor Prēklānt, lūdzu, vārds jums. Paldies. Es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka ietekmes izvērtējuma direktīva ir jāuzlabo. Šajā gadījumā mums ir feta komplī, un tas nozīmē, ka mēs cenšamies uh, nu, kaut ko darīt lietas labā jau pēc tam, kad uh, pārkāpums ir noticis. Nu, katrā ziņā Es esmu runājis par šo lietu ar Austrijas iestādēm pagājušā pirmdienā Vīnē, un viņi apstiprināja, ka viņi ir gatavi braukt uz Briseli, lai sniegt pilnu informāciju lūgumrakstu komitejai, lai jūs redzētu, ka arī viņi ir gatavi darīt visu, uh, kas ir viņu spēkos, lai šo situāciju varam uzaicināt Austrijas kolēģis atbraukt uz Briselu. Man šķiet, ka tas, tā bija arī referentes uh, doma un priekšlikums. Mums noteikti vēl ir laiks runāt eh, par eventuālo datumu, kad tas varētu notikt. Un tad attiecīgi mēs varētu pārskatīt arī kolēģi viedokli. 6. novembrī mēs esam paredzējuši debatas par ziņojumu cienījamās dāmas, godātie kungi, uh, Rūdu kalnu apgabalā gaisa piesārņojuma līmenis ir ļoti satraucošs. Uh, konstatējums piesārņojums ar uh, sēra dioksīdu, tas noved pie mežu iznīcināšanas Rūdu kalnos. Sākumā tiek iznīcināti meži, tad mirst cilvēki. Uh, Mēs redzējām 90. gadu sākumā, ka gaisa piesārņojuma līmeni var mazināt, eh, iebūvējot filtrus Čehijas eh, oglēm darbināto rūpnīcu rūpnieciskajās iekārtās. Un eh, pastāv cerība, ka šādi varētu vispār likvidēt problēmu ar gaisa piesārņojumu, bet sākot ar 2000 no 2000. gada pušo dienvidu austrumu vējam eh, Bohēmijā tiek eh, konstatējams eh, pastiprināts gaisa piesārņojums, kas nāk no ķīmijas uzņēmumiem. Mēs redzam, ka skolās vietējās Bērni cieši no sliktās dušas, no galvas sāpēm, viņi jāsūta uz mājām, tas mums nav pieņemami. Uh, mēs runājam par tādām slimībām kā sirds uh, kaitas, kuņģa slimības, uh, asiņošana no deguna, diarēja, problēmas ar elpošanas ceļiem. Visi šie simptomi īslaicīgi konstatējami, uh, ja tiek pārsniegts eh, pieļaujamais eh, gaisa piesārņojums. Un tāpēc arī saksies zemē eh, saslimšana līmenis ar vēzi, rādas slimībām un sirds slimībām ir par 20% lielāks salīdzinot ar vidējo līmeni. Tāpēc mēs pieprasām aprīkot uh, rūpnieciskās iekārtas Čehijā tādā veidā, lai no tām vairs nerastos šāda veida draudi. No tā labumu gūtu arī Čehijas iedzīvotāji, Čehijai būtu nepieciešama ES palīdzība, lai to panāktu, un atkāpes no noteikumiem par um, robežvērtībām pie PM10 un slāpekļa dioksīda uh, nekādā gadījumā cilvēkiem nepalīdz. Paldies jums uh, par uzmanību un uh, visu labāko uh, turpmākiem darbam. Es ļoti priecājos, ka man bija iespēja kolēģis vārdā nodot šo atzinumu. Un kolēģi paturpinās tagad. Jā, es arī esmu pat no Rūda kalna reģiona un man jācieš. Uh, Eh, no šīs problēmas. Un tiešām ļoti bieži ir problēmas ar kuņģi, ar eh, elpošanas ceļiem, slikta duša, galvas sāpes, eh, un neviens ārsts nevar īsti palīdzēt. Man bija, es atceros, vienreiz pat jāatstāj šis reģions uz kādu laiku, lai Uh, izvarītos no šīm problēmām. Es vēlos, lai mums reģionā atkal būtu tīrs gaiss. Paldies! Grazie! Eh. Paldies! Doktor Brēklund, vārds jums! Paldies, priekšsēdētā! Šajā gaisa piesārņojuma gadījumā Eiropas Savienības likumdošana paredz divas iespējas rīkoties. Viens ir IPPC regulu, tas ir mēs izvērtējam, vai izveidotie objekti darbojas atbilstoši izsniegtajai piesārņojuma atļaujai, un tālāk mēs varam piemērot direktīvu par tīru vidi Eiropā. Ir problēmas ar slāpekļa dioksīdu, un uh, konkrēti PM10, kas uh, attiecās uz uh, Čehijas republikas pieprasīto laiktermiņu, tad šī gada 12. jūlijā mēs nolēmām to noraidīt. Līdz ar to Čehijai ir jārīkojas. Kas attiecās uz PM10, mēs uzsākām pārkāpumu procedūru. Tas, un patreiz šī procedūra atrodas pirms tiesas fāzē. Čehijas republika sniedz atbildi pavisam nesen, 17. septembrī, un mums ir, mēs esam saņēmuši visaptverošu pārskatu par likumdošanas pilnveidošanu un arī dažādiem finanses pasākumiem PM10 sakarā par sērdioksīdu. Mēs zinām, ka ir bijuši negadījumi iepriekš, bet jāsaka, ka mēs uzraugam situāciju, bet neesam uzsākuši pārkāpumu procedūru. Kopumā var teikt, ka mēs esam uh, izvērtējuši arī situāciju Vācijas pusē PM10 uh, eh, apkārtnē. Nav problēmas ar sēru dioksīdu, bet ir problēmas ar slāpekļa dioksīdu Leipcigas un Šipņits uh, uh apgabalā. Un komisija lēms uh, novembra sākumā par tālāko rīcību. Jāsaka, ka šeit uh, darbojas sadarbības uh, pienākums starp Vāciju un Čehijas republiku bet cik es zinu, tad eh, šīs iestādes, eh, atbilst, atbildīgās iestādes nav kontaktējušās. Tad, tad mēs esam uzsākuši procedūru pret Čehijas republiku attiecībā uz radīto piesākumu. Paldies! Paldies! Vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Jārkungs. Mr. Kren. Jā, esmu. Jā. jā. Bez mikrofona runā kolēģis. Aizgegangen, jā. Vielen Dank auch noch. Paldies uh, mūsu viesiem, ka jūs uh, pastāstījāt par situāciju un 11 tūkstoši parakstu. Uh, tādu parakstu skaitu nevar neņemt uh, vērā. Uh, tas tiešām bija darbs, nozīmīgs darbs, un var saprast, ka reģionā tā ir nopietna problēma, komisija to arī atzīst. Es vēlos izcelt arī šo komunikācijas problēmu dalību valstu starpā. Ļoti grūti bija ar Čehiju konstruktīvi uzsākt sarunas, un es eh, esmu ļoti pateicīgs, eh, ka jūs te teicāt, runa nav par uh, savstarpējo apsūdzēšanu, bet gan par uh, labu dzīves kvalitāti un uh, tīru gaisu. Un runa, starp citu, nav tikai par gaisa piesārņojumu tikuši veikti pētījumi, runa ir par ilgtermiņa veselības problēmām, ar kurām jātiek galā. Jātājums komisijai. Kurš, kura tad viela izraisa slimības, jūsuprāt? Un uh, nākamais jautājums, kas notiks? Jūs lūdzāt uh, pagarinājumu. Tas arī Čehijā pieprasīja pagarinājumu. Kas notiks tagad? Ņemot vērā šos lūguma rakstus, ko jūs sagaidāt no Čehijas. Un nākamais jautājums vai tomēr var rēķināties ar konstruktīvām sarunām dalību valstu starpā. Es varbūt pārāk daudz ticu tehnoloģijām, bet es uzskatu, ja problēma tiek identificēta, tad eh, šo problēmu ar eh, tehnoloģiju palīdzību var atrisināt. Bet, lai to izdarītu, nepieciešams investīcijas, vai jūs eh, līdzīgas investīcijas varētu paredzēt. Un paldies! Um, par eh, jautājumiem, un eh, vispār jau es neesmu šīs komitejas biedrs, bet es esmu no Saksijas, un es eh, biju atbildīgs parlamentā par abiem pieminētiem aktiem, gan runājot par gaisa piesārņojumu, gan par rūpnieciskiem izmešiem. Un man šeit ir divi komentāri. Pirmkārt, uh, īpašas koncentrācijas un uh, robežvērtības PM10 un uh, slāpekļa dioksīda gadījumā īpaši neskar Vāciju vai Saksiju. Tad drīzāk ir vispārēja problēma visām dalību valstīm. Jautājums komisijai. Komisija īsti neatbilda attiecībā uz to, vai rūpnieciskās iekārtas Čehijā atbilst direktīvai par rūpnieciskiem izmešiem. Vai ir šī atbilstība, vai e, šiem iekārtām ir licences izsniegtas? Komisija to skaidri nepasaka, mani tas savukārt ļoti interesē. Jo mēs zinām, ka ka ne visas iekārtas Eiropā izpilda šīs prasības. Es zinu, ka pašlaik notiek uh, pārkāpuma procedūra pret Franciju tieši šī iemesla dēļ. Man interesē, kā tad ir ar šīm iekārtām Čehijā. Jūs runājat tikai par gaisa piesārņojumu, man tas uh, nešķiet pietiekami. Mm, tātad uh, detalizētāks jautājums, un es gribētu arī detalizētāku atbildi saņemt. Ja vairāk komentāru nav, tad es došu vārdu atkal komisijas pārstāvim atbildēt uz jautājumiem. Prēklāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir divi veidi, kā risināt šo jautājumu. Vispirms uzsākt pārkāpumu procedūru, kā jau es to aprakstīju, un piespiest dalību valsts pildīt pienākumus bet ir iespējams arī manipulēt ar Eiropas Savienības finansējumu piešķiršanu. Es saprotu, ka no nu nesenās atbildes no Čehijas republikas viņi izmantos Eiropas Savienības finansējumu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Atbildot uz Kramerkunga jautājumu, man šķiet, ka mēs esam uzsākuši dažādas, teiksim, pasākumus eh, sodīja. Portugāla un Itālija patreiz eh, gaida eh, tiesas spriedumu šajā lietā. Tā kā jāsaka, ka šī problēma neaprobežojas tikai ar Vāciju un Čehiju, bet mūsu mērķis noteikti ir Nur noch mal eine Nachfrage. Man, äh... man ir papildi jautājums. Te var būt optimists kāds vai pesimists, bet um, droši vien šīs galējības kaut kā jāsamierina, vai iespējams uh, pastāv tāds pasākumu katalogs no Čehijas, kā viņa vēlas situāciju uzlabot, vai viņi tikai tādu gribu ir deklarējuši kaut ko izdarīt, jo galu galā šī problēma nav jauna. Un uh, problēmas ilgst jau gadiem. Un um, mēs vēlētos, lai kaut kas notiktu. Un tad vismaz, lai viņi iesniedz uh, kādu sarakstu ar pasākumiem, lai mēs saprastu, ka viņi pie tā strādā un ka viņi tiešām ir ieinteresēti. Un citādi tā varētu saprast, ka viņi spēlē uz laiku, tā teikt, nu, nogaida, novelk. Un tad kaut kad pēc 20 gadiem šis rūpnīcas tāpat būs jāslēdz, bet mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies aktīvāku darbību. Doktor Brekland. Brekland kungs, lūdzu. ja Eiropas Savienības uh, likumdevēja apstiprinās šo te uzlabojumu, tas, uh, tas noteikti padarīs direktīvu labāku, un es ceru, ka to arī ieviesīs. Mēs mēģinam uh, darīt, ko varam, lai problēmas tiktu risinātas. Jūs atceraties, ka gaisa kvalitātes jautājumi tika skatīti prezidenta runā par stāvokli Eiropas Savienībā. ja komisija pieņem šo direktīvu, nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tās mērķis ir nodrošināt tīru gaisu. Bet mēs esam saņēmuši sādu lūgumu rakstu, un tur ir skaidri redzams, ka šai direktīvai ir vismaz viens vai divi trūkumi. Tas pats attiecas uz attiecībām starp kaimiņu valstīm. Varbūt komisijai ir jāmēģina strādāt aktīvāk, varbūt jāizdara kāds spiediens uz šīm valstīm, jo tie, kas ir izteikušies par šo jautājumu, arī lūgumrakstiesniedzēji, ir atgādinājuši mums, ka šī problēma ir ilgstoša, ka cilvēki par to sūdzās jau ilgu, ilgu laiku. Tagad gribētu dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Es nezinu, vai viņi vēl kaut ko šeit vēlas piebilst vai kāds papildus komentārs, un tad runāsim arī tālāk. Lūdzu. Dāmas un kungi, mums tiešām bija lielas cerības šo sanāksmi. Mēs gribējām daudz ko panākt. Runā mm, nav tikai par eh, šo Čeh, šim Čehijas uh, eh, iekārtam, bet uh, par gaisa piesārņojumu, kas uh, nav jautājums, kas ierobežojas ar vienu valsti. Un um, īpaši jau par uh, veselības problēmām, kas no tā visa izriet. Um, es tiešām vēlos aicināt jūs uh, visus darīt uh, pēc iespējas vairāk, lai atrisinātu šo problēmu. Es jau vērsos arī pie vietējās varas, bet Austrija, eh, tas ir Vācija, eh, apgalvo, ka komisija un eh, Eiropas Savienība vienīgie, kas mums var palīdzēt. Tā tad rūdu kalnu gaisa kvalitāte ir atkarīga no Briseles, tā mums saka, un es aicinu jūs tomēr šo atbildību arī uzņemties. Honorevoli Jāra. Jāra kungs. Man ir priekšlikums. Es paturētu šo lūgumu rakstu atvērtu. Un aicinu komisiju sastādīt ziņojumu tīpaši iesniegt mums konkrētu pasākumu plānu par uzlabošanas pasākumiem no Čehijas puses. Tātad melns uz baltu lūdzu. Ļoti konkrēti. Un es pat teiktu, ka ja tas tā notiks, tas veicinās uh, uzticēšanos komisijai un um, komisijas darbam. Es vēlos, lai lūgumraksts raksts paliek atvērts. Mi sembra che non ci siano obiezioni. E... Es neredzu, ka kāds iebilstu pret to, saka priekšsēdētāji. Izskatās, ka visi atbalsta Jāra kunga priekšlikumu. Līdz ar to lūgumraksts netiek slēgts. Un mēs joprojām uzstāsim uz to, ka komisija ir jāsagatavo jauns ziņojums. Un šajā ziņojumā ir jāiekļauj laika grafiks lai mēs zinātu, kādi ir noteiktie termiņi problēmas risināšanai. Mums būs arī nepieciešama papildus tālāk informācija no komisijas, bet starplaikā mēs nosūtīsim paziņojumu ar datumiem attiecīgo valstu iestādēm, lai mēģinātu varbūt zinām spiedienu izdarīt, lai mēģinātu viņus pārliecināt strādāt pie šiem pārobežu jautājumiem, pārobežu problēmām. Neizskatās, ka kāds pret to iebilst, līdz ar to beidzam diskusijas par šo jautājumu. Un līgumraksts paliek atvērts. Nākošais jautājums darba kārtībā ir devītais. Zem šī jautājuma ir trīs lūgumraksti par vienu un to pašu jautājumu. Pirmā, pirmais lūgumraksts no Terados kunga, kas ir Spānijas iedzīvotājs. Lūgumraksts ir projekto Gran Simio vārdā, kas ir Spānijas organizācija, un uh, tiek izteikta sūdzība par zobenvaļu pārvietošanu Spānijā, it kā pārkāpjot Eiropas zooloģisko dārzu direktīvu. Nākošais lūgumraksts ir no Lūbers kundzes. Aušankie vārdā. To ir parakstījuši 60,589 cilvēki. Un šis lūgumraksts ir saistīts ar vaļu un delfīnu turēšanu nebrīvē arī attiecīgi par šīs te pašas direktīvas pārkāpšanu. Un vēl lūguma raksts 394 no Svēras kunga, no Spānijas, arī par Eiropas Savienības likumdošanu par zooloģiskiem dārziem neievērošanu. Un konkrēti šis jautājums ir saistīts ar Oiterejo de Rei eh, apdzīvotu vietu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim O'Brien kungam no vides ģenerāldirektorāta. Paldies priekšsēdētāji, kā jau jūs teicāt ievadvārdos. Šie trīs lūgumraksti attiecas uz diviem Eiropas Savienības likumdošanas aktiem attiecībā uz bio daudzveidības aizsargāšanu. 99. gada direktīvu par zooloģiskajiem dārziem un 97. gada regulu par apdraudēto sugu tirzniecību. Divi lūgumraksti attiecās uz vaļu un delfīnu turēšanu nebrīvē vai arī tirzniecību ar šīm dzīvnieku sugām, un par tām es runāšu no sākuma. Bet gribēju teikt, ka svarīgākais būtu norādīt, ka attiecībā uz šīm sugām, mēs galvenokārt runājam par pasākumiem savvaļā, un to var panākt ar Eiropas dzīvotņu direktīvu, kur ir norādīti ļoti stingri nosacījumi. Arī zooloģisko dārzu direktīvai ir liels devums šajā ziņā, un uh, šī direktīva regulē to, kas notiek zooloģiskajos dārzos un līdzīgās vietās. Galvenais jautājums vai galvenais pants ir trešais šajā direktīvā. Un lūgumrakstā izteiktās problēmas noteikti jāskata šīs direktīvas ietvaros. Tomēr svarīgi ir arī norādīt, ka attiecībā uz eh, lūgumrakstu 1392 no 2011. gada eh, zooloģisko dārzu direktīva nedod mums tiesisko pamatojumu aizliegt šādu sugu turēšanu nebrīvē vai arī aizliegt jaunu turēšanas vietu veidošanu vai celšanu. Diemžēl lūgumraksts tieši par to runā, bet mums nav tiesiskā pamata kaut ko tādu darīt. Komisija jau ir skaidri norādījusi gan parlamentam, gan arī citiem, ka mēs izmeklēsim visus pamatotus pierādījumus par to, ka dalībvalstis neievēro zooloģisko dārzu direktīvu attiecībā uz šīm sugām vai arī uz kādām citām sugām, bet mūsuprāt šajā lūgumrakstā nav šāds tiesiskais pamatojums norādīts. Mēs arī gribam aktīvāk strādāt kopā ar citām ieinteresētām pusēm, piemēram, Zooloģisko dārzu asociāciju un citiem uh, lai panāktu labāku izpratni par to, kā direktīva ir jāievilš, jāiepil, jāpilda. Un, protams, mums arī jāņem vērā, kādas ir šo sugu prasības eh, šīs iniciatīvas ietvaros. Runājot par šo sugu tirzniecību, 338. regula no 97. gada nosaka vispārēju aizliegumu tirdzniecībai ar savvaļas dzīvniekiem, kas iekļauti regulas pielikumā. Un tur ir iekļauti visi šādi dzīvnieki, visas šīs te vaļu uh, um, delfīnu sugas. Un tas ietver arī izstādīšanu komerciālos nolūkos. Tomēr ir zināmi izņēmumi, kas piešķirti dalību valstīm, ja turēšanas vieta ir attiecīgi aprīkota, lai atbilstoši rūpētos par šiem dzīvniekiem un šādas atļaujas var izsniegt zinātniskas iestādes. Un tad es nonāku pie lūguma raksta 1266, kas ir saistīta ar zobenvaļa pārvešanu no Nīderlandes uz Spāniju. Es saprotu, ka, visos, ka šajā gadījumā tika veiktas visas nepieciešamās konsultācijas starp valstu iestādēm un uh, šī pārvešana pilnībā atbilda citas regulai. Vēl par lūgumu rakstu 394 no 2010. gada. Aukenes kundze jaucās. Viņa saka, ka divi lūgumu raksti nav iekļauti dokumentos. Pirmā ir, pirmais ir lūgumraksts, bet, bet otrais un trešais nav. Es spētīju šo jautājumu pati un, un, un tāpēc, ka es redzēju, ka lūgumraksti nav iekļauti ne dāņu valodā, ne angļu valodā. Nu, paskatieties uz dokumentiem, kas mums šeit ir. Tāpēc es gribētu ieteikt. Priekšsēdētā jautā, par kuru jūs runājat? Darba kārtībā ir pieminēti trīs lūgumraksti, bet dokumentos mums ir tikai pirmais. Jā, pareizi saka priekšsēdētāji. Jo otrais un trešais lūgumraksts tika izdalīti tikai tagad, vismaz man tā saka. Follow, ja mm, jūs nevarat sekot līdz tam, kas notiek, mēs varam mainīt darba kārtību, es jau saprotu. There might, might be a uh, genius sitting around me. Varbūt, ka visi pārējie ir ģēniji. Un tad es atrodos ļoti godājam cilvēku sabiedrībā. Bet varbūt tādiem lēni domājošiem un lēni lasošiem cilvēkiem kā man, varbūt varētu izdarīt pakalpojumu un uh, pārlikt šo jautājumu kā pēdējo darba kārtībā. Varbūt, ka mēs varētu turpināt ar diskusijām par pirmo lūgumu rakstu, saka priekšsēdētāja. Jo O'Brien kungs jau ir izteicies, varbūt, ka, varbūt, ka tad, kamēr viņš runās, mēs varēsim par otro un trešo lūgumu rakstu padomāt, un tad eh, nākošajā sanāksmē par to runāt. Man ļoti jāatvainojas, saka priekšsēdētāja, bet varbūt tad jūs tagad varētu turpināt. Manuprāt, es gribēju runāt par trešo lūgumu rakstu 394 no 2010. gada. par Marcela Naturala Līza establish, eh, uh, uzņēmumu uh, Spānijā. Mūsu pēdējā paziņojumā šai komitejai šeit mēs runājam par jautājumu, ko komisija izmeklē, un šajā gadījumā uzņēmumam nebija licences. Tagad es saprotu, ka licence ir piešķirta un viss atbilst zooloģisko dārzu direktīvas prasībai. Un to mēs arī paziņojām lūgumrakstu komite, eh, komis, komitejai, atbildot uz uh, jūsu jautājumiem par šo te devīto punktu. Sajoso kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju izteikties. Šis jautājums man likās interesants. jo pirms pārvešanas uz Eiro parku Tenerifē es apmeklēju šo vietu, un man jāsaka, ka visi apstākļi tur ir vienkārši lieliski. Tomēr jāsaka, ka Eiropas Savienības regula par delfīniem un zobenvaļiem paredz vairāk nekā citas, jo citas ir saistīts eh, vai runā tikai par apdraudētām sugām. Savukārt Eiropas Savienības regulējums aptver visas sugas, ieskaitot arī apdraudētās. Lielākā daļa delfīnu veidīgos, delfīnu veidīgo Eiropā jau ir aptverti, jo nosacījumi šādu dzīvnieku tirzniecībā ir ārkārtīgi stingri, bet runājot par šo te parktu, parku es eh, apmeklēju šo vietu, eh, apstākļi ir ļoti labi. Konkrēto zobenvali noķēra pie Norvēģijas krastiem. To izmeklēja dažādos veidos, eh, piemēram, akustiski un citādi. Un tika atklāts, ka šis konkrētais zobenvalis ir kādas zobenvaļu ģimenes daļa, un ir skaidrs, ka zobenvaļi medī tikai ģimenēs. Mēs esam redzējuši šo vaļu fotogrāfijas un redzējām, ka tur neviens ģimenes loceklis nav tika izmantoti vislabākie zinātnieki, lai strādātu, visprofesionālākie zinātnieki, lai strādātu ar šāda veida dzīvniekiem, un viņi nonāca pie slēdziena, ka šis zobenvalis nevar tikt palaists atpakaļ savvaļā, jo viņš vienkārši nomirtu. Piemēram, kā ir teikt, kūkas izmaksāja 20 miljonus dolāru, bet pēc gada nomira. Ir tikai trīs parki, uh, kam ir šāda veida apstākļi visā pasaulē. Viens ir Orlando, otrs Francijā un trešais ir šis parks, Eiroparks. Vaļa pārvešanas gaitā tika ievērot visi citas nosacījumi. Arī tiesnesis visu šo lietu ir izskatījis un nonācis pie slēdziena, ka nekas netika pārkāpts. ir pilnīgi skaidrs, ka ja zobenvalsts tiks palaists atpakaļ jūrā vai okeānā, mēs viņu vienkārši nolemsim nāvēji. Kā tas ir noticis līdzīgi ar citiem zobenvaļiem, kas šādi tikuši izlaisti savvaļā. Un tāpēc man jāsaka, ka lūgumrakstam nav nekāda pamatojuma. Eiroparks atbilst direktīvas prasībām, Spānijas likumdošanas prasībām. Salu valdība ir arī devusi savu atļauju attiecībā uz šīm sugām. Tā kā tādā ziņā problēma nav, lai gan ir citas problēmas. Bet kompetence vai uh, par šiem jautājumiem ir vietējo pašvaldību ziņā, bet tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet runājot par zobenvali, ir skaidrs, ka šim zobenvalim jāpaliek, kur viņš ir, un šis lūgumraksts ir jāslēdz. Vai vēl kāds vēlas izteikties, jautā priekšsēdētāju? Aukens kundze. Šis ir viens no gadījumiem, kurus pati gribētu izpētīt un redzēt, kas īsti notiek. Tāpēc es gribētu lūgt šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Paldies, priekšsēdētājs, saka nākošais runātājs. Es piekrītu tam, ko teicēja Juso kundze. Šim lūgumrakstam nav nekāda pamata. Un es ar prieku redzētu Aukenes kundzi ierodamies šajā parkā, un tad jūs redzētu, cik labi tur ir apstākļi. Aukens kundze grib atkal kaut ko teikt. Nu, šī sanāksmē man daudzus ielūgumus izsaka. Nu, protams, es esmu ļoti pagodināta, bet Vai tomēr tā kā dokumenti nebija šajā dokumentu pakotnē? Un, manuprāt, tas nav nopietni, ka komiteja vienkārši uzticās tam, ko saka attiecīgais zooloģiskais dārsts un piekrīt. Nu, visās valstīs ir cilvēki, kas zin, kā strādāt ar delfīniem un tā tālāk bet, manuprāt, nopietnāk būtu, kā mēs šo te lūgumrakstu paturētu atvērtu, kā sākumā teicām, attiecībā uz šiem trīs lūgumrakstiem. Paldies, Martīnes kungs! Un pavisam īsi. jā, tas, kas eh, tika teikts, protams, tas viss attiecās uz lietu, bet es nepiekrītu Aukenes kundzei tajā, ka viņa teica, ka nedrīkst uzticēties tam, ko teica zooloģiskais dārzs. Šeit jau nav runa par zooloģisko dārzu, šeit ir runa par mūsu kolēģiem, kas ir to vietu apmeklējuši, viņi ir redzējuši, kāda tur ir situācija, un mēs to nevaram ignorēt. Mēs nevaram ignorēt to, ko ir teikuši par šo lietu mūsu kolēģi, kas to ir pētījuši. Ja mēs lasītu vai skatītu to, ko saka zooloģiskais dārsts vai to, ko saka komisija, tā būtu viena lieta. Bet mēs jau šeit par to nerunājam. Mēs pašlaik runājam par deputātiem, kas gan nav manā politiskajā grupā, kas ir šo vietu apmeklējuši, un ja kolēģi saka, ka viss ir kārtībā, manuprāt, mums ir jāuzticās vienam otram. Jo ir skaidrs, ka mēs visi nevaram apmeklēt visas vietas, par kurām ir runa lūgumrakstos. Kolēģi jau to ir izdarījuši, un manuprāt, mums ir jāparāda, ka mēs viņiem uzticamies, kā jau tas ir daudzos citos gadījumos noticis. Manuprāt, ir jāpieņem lēmums, ko kolēģi piedāvā. sono molto persuasive le argomentazioni dell'onorevole Martinez Martinez. Mārtiņa kunga eh, argumentācija ir ļoti pārliecinoša, man jāsaka, saka priekšsēdētāja. Es redzu, ka daudzi kolēģi vēlas slēgt šo lūgumrakstu. Un arī komisija to atbalsta. Tādējādi mums ir ļoti mazas manevrēšanas iespējas. Tomēr man ir jāņem vērā arī tas, ka visi dokumenti, vismaz attiecībā uz vienu no lūgumrakstiem, tika iesniegti novēloti, tāpēc Aukenes kundzei ir tiesības lūgt papildus laiku pētīt šo lietu. Tāpēc es gribētu aicināt slēgt lūgumrakstu Kā kolēģi ieteica, es tikai pastīšos, kurš ir pareizais numurs. Tātad lūgumu rakstu 1392 no 2011. gada, jo mums visi nepieciešamie fakti ir likti priekšā un vairākums piekrīt, ka nav jēgas turpināt ar šo te lūgumrakstu strādāt tālāk. Bet pārējos divus lūgumrakstus atstāsim atvērtus, jo nepieciešams papildus pētīt šo lietu, jo arī komisija iesniedza savu eh, iesniedz savus apsvērumus novēloti un arī nesniedza informāciju laicīgi. Aukenas kundze, es gribēju teikt, ka nākotnē, ja mēs gribētu darīt, kā Martīneza kungs teica, manuprāt, ja mēs nākotnē neusticēsimies saviem kolēģiem, kas eh, zināmas vietas ir apmeklējuši, tad mm, mēs nonāksim lielās problēmās. Nu, šajā gadījumā esmu priecīga, ka mēs varam turpināt strādāt ar diviem lūgumrakstiem. Uh, un es ceru, ka mēs to varēsim darīt tādā labā gaisotnē, un es nebūtu negribētu redzēt nākotnē, ka mums rodas kaut kāda nesapratne, neusticēšanās starp kolēģiem. Bet, nu, delfīnu lieta mums vēl jāskata. Priekšsēdētājs saka, jā, Aukenis kundze, bet mans priekšlikums nav balstīts tikai uz uh, ticības jautājumu, uzticēšanās jautājumu, kā Martīnes kungs teica. Es vienkārši redzu, kāds ir vairākuma viedoklis, un vairākums lūdz to, lai šis lūgumraksts tiktu slēgts. Un uz to es arī balstīju savu lēmumu. Damātā kundze lūdzu. Kungs. Gribēju uzdot vienu jautājumu. Varbūt es nepareizi sapratu. Bet, manuprāt, bija jāslēdz 1266 lūgumraksts. Jo tas ir tas lūgumraksts, par kuru mēs runājām. Vai tā tas ir? That's right. That's right. Jā, jā, tā tas ir, saka priekšsēdētāji. Lūgumraksti 1392 un 394 joprojām paliek atvērti. Tātad to pirmo mēs slēgsim. Nākošā runātāja saka, ka Nav jau runa tikai par to, ko es redzēju. Bet Nīderlandes valdība nodrošināja to, ka tika iesaistīti eksperti, kas veica diagnostiku un nonāca pie slēdziena, ka šis konkrētais valis ir jāpatur parkā, nevis jāizlaiž savvaļā. Zinātnieki to teica, zinātnieki, kurus iesaistīja Nīderlandes valdība visas procedūras ir ievērotas, un tas ir tas, ko es gribēju piebilst. Liels paldies, saka priekšsēdētāja. Tad, lai izvairītos no pārpratumiem, vēlreiz saku, ka slēdzam lūgumrakstu 1266 no 2011. gada un pārējos divus lūgumrakstus paturam atvērtus. Jūzo kundze, varbūt jūs varētu šī pētījuma kopiju komitejai iedot. Tas būtu ārkārtīgi noderīgi mūsu nākotnes darbā. Paldies! Nu, tagad pārējām pie desmitā jautājuma darba kārtībā lūgumraksts numur 755 no 2010. gada, ko iesniedzis Tonija Lovsa kungs īrijas vides draugu kustības vārdā. Lūg, par lūgumrakstu stāstīs Džeksona kungs, kas pārstāv asociāciju. Jums ir 5 minūtes, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad mēs esam šeit, lai runātu par kūdras ieguvi īrijā. Un iemesls, kādēļ esmu šeit, ir, lai iepazīstinātu jūs par eh, to, kas ir noticis kopš pagājušā gada novembra. Tajā laikā uh, Alkens uh, eh, kundze norādīja, ka tas ir viens uh, no lielākajiem uh, vides kaitējumiem Tātad Vācijas uzņēmumu. 2011. gada janvārī, un mūsu lūgumrakstā mēs norādam uz to, ka iespējams, ka šeit ir notikusi politiskā tirgošanās starp komisiju un īrijas valdību. Komisijas oficiālajā rakstiskajā atbildē uz lūgumrakstu 2011. gada jūnijā norādīja, ka nav notikusi nekāda politiskā iejaukšanās un ka ir tikusi piemērota Eiropas Savienības vidas likumdošana. Bet šī gada martā viens no ministriem uzstājās īrijas parlamentā, pasakot, ka mēs patiesībā nekad nesaņēmām desmit gadu izņēmumu periodu atļauju no Briseles amatpersonām, jo viņi nekad nav piekrituši tām viņš norādījis to, ka 96% no iegūs apjom eh, tika eh, pārcelts ārpus Natura 2000 teritorijā, Be, bet um, Eiropas komisija norādīja, ka tā neiejauksies īrijas valdības suverenajā lēmumā noteikti desmit gadu atkāpes periodu īrija attiecībā uz kūdras iegu. Atbildot uh, lūguma raksta autoriem. Komisija norādīja, ka nav notikusi politiskā iekšanās, kaut arī mēs uzskatām, ka spriežot pēc mūsu rīcībā esošajiem faktiem, tā tomēr ir bijusi. No janvāra līdz jūnijām uh, būs īrijas prezidentūra nākamajā gadā, un mēs zinām, ka parasti komisija nekāpj uz varžacīm prezidējošai valstī, līdz ar to jautājums varētu tikt atlikts uz vēl vēlāku laiku. Kas attiecās uz uh, tad novērtējumu. Šī gada mājā tika uzņemtas šīs fotogrāfijas. Vasarā mēs fotografējām 17 no 53 prioritārajām Natura 2000 teritorijām, un mēs zinām, ka vēl sešās teritorijās ir tikus veikt kūdras ieguvi. Tas ir 23 no 53 objektiem īrijas varas iestādes sekoja kūdras eh, izgriešanai, tad kūdras ieguvēja, bet neiejaucās. Otrs jautājums. Es domāju, ka jūs noteikti dzirdēsiet par dažādām kompensācijas schēmām un relokācijas schēmām, kas pēc būtības ir labas, bet par spīti tam ja mēs gribam zināt, kādus konkrētus un efektīvus soļus ir veikusi, ir, ir, vai teiksim, pasākums ir veikusi komisija un īrijas valdība, lai aizsargātu no tur 2000 īpaši aizsargājumās teritorijas. Un jautājums, kādēļ komisija uh, neapturēja šo darbību 2012. gadā? jo komisija draudēja, ka ja īrija turpinās eh, kūdras ieguvi, pretrunā ar tur 2000 eh, direktīvu, tad tiks uzsākta procedūra. Jautājums, kāpēc nekas nav izdarēts? Un visbeidzot, kas attiecās uz kūdras eh, iegūst teritorijām ārpus Natūra 2000 teritorijām. Šeit darbojas lielie uzņēmumi bez plānošanas atļaujām, bez ietekmes uz vidu novērtējumu. Bordemona, kas ir eh, uzņēmums, kas daļai pieder īrijas valdībai, gadā iegūst 3 miljonus tonu kūdru. Jautājums, kad šādi lielie komerc operatori tiks piespiest darboties atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, kaut vai vismaz saņemt atļaujas savai darbībai. Purvs, ko redzat šeit, ir tipisks pierādījums tam, kas notiks ar visiem īrijas purviem, tad, ja mēs neiejauksimies un ja netiks pārtraukta kūdras ieguve šādā like Paldies, es gribēju pateikties par iespēju uzrunāt komiteju attiecībā uz īrijas augsto purvu aizsardzību īpašās aizsardzības zonās. Es arī atzīstu, ka iesniedzējiem ir zināmas bažas un ka arī šai komitejai ir bažas, un tas jau arī pagātnē ticis uh, izteikts. Un arī īrijas valdībai un īrijas iestādēm ir uh, zināmas bažas šajā sakarā. Ņemot vērā laika ierobežojumus, es gribētu tādu īsu ieskatu dot šajā jautājumā, tas, piemēram, kas ir darīts pēdējo gadu laikā un ko valdība darīja pagājušā gada martā, un arī ar kādiem izaicinājumiem būs jāsaskarās nākotnē. Šis jautājums ir radījis lielus izaicinājumus praktiskā ziņā, piemēram, kā apvienot Eiropas likumdošanas prasības ar uh, to, ko gaida, kādas ir tiesības, kādas ir vēlmes vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, kam ir juridiskas tiesības uz šiem purviem. Un šeit runa par cilvēkiem, kas izmanto purvus kā kurināmā avotus. Ir skaidrs, ka šis ir tradicionāls kurināmā ieguvis veids, un tradicionāli ar to daudzas mājas ir apsildītas, ar to ir tiek gatavots ēdiens un tā tālāk. Parasti ģimenēm ir tiesības uh, iegūt kūdru nelielā purva daļā. Pēdējā laikā ir tāda tendence, ka ka mm, šīs ģimenes iesaista apakšu uzņēmēju, kūdras ieguvēji, bet ģimene pati nodrošina kūdras žāvēšanu un pārvešanu uz mājām. Šīs ir tāds kultūras fenomens, eh, kas iet dziļi pagātnē, eh, varbūt pat daudzas paudzes. Kūdras ieguva žāvēšana ir tradicionāls eh, lauku darbības veids, ko ģimenes ir darījušas jau gadu desmitiem. Ir skaidrs, ka uh, tiesības izmantot purvu ir liels, eh, nozīmīgs īpašums, jo tādējādi var nodrošināt kurināmo ģimenei vairāku desmitgažu laikā. Un ir skaidrs arī, ka šos, eh, šīs teritorijas nevar izmantot nekam citam kā kūdras ieguvē, un tieši tāpēc ir tik liels problēmas ar dzīvotņu direktīvas izpildi. Šie purvi ir lielisks piemērs tam, kas notiek ar purviem Eiropā un arī īrijā, kas izzūda. Un ir skaidrs, ka kūdras iegavat ar aizsardzību, ar vidas aizsardzību. Un ir skaidrs, ka tādējādi tiek radīts tikai papildus kaitējums purviem. Un ir skaidrs arī tas, ka kūdras ieguva ir jāpārtrauc, uh, lai arī īrija spētu izpildīt dzīvotņu direktīvas prasības. Tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par kūdras ieguv, ieguvēju interesēm, lai nodrošinātu šī procesa ilgspējību un lai arī nodrošinātu to, ka šie cilvēki iesaistās aizsardzības procesā. 53 purvi ir. Uh, atzīti par īpaši aizsargājumiem purviem. Tur kūdras iekuve ir notikusi jau vairākas desmitgades, tomēr šie purvi ir vislabāk saglabājušies purvi visā īrijā. Un valdībai tika lūgts nekavējoties ieviest aizliegumu kūdras ieguvēs šajā, re, šajos purvos, jo tas bija lielākais apdraudējums purvju izdzīvošanai. Īpaši šeit jāpiemina komerciāla kūdras ieguve, uh, valsts eh, pārpirka kūdras ieguves tiesības, un arī valstī piedarošie kūdras ieguves uzņēmumi nodeva tiesības uz šādām zemēm valdībai tā, lai tiktu izpildīta dzīvotņu direktīva šajā ziņā. Tomēr tāda privāta ieguve tika uzskatīta par mazāku apdraudējumu, tomēr joprojām tika atzīts, ka tā arī uh, apdraud purvu izdzīvošanu un zināmā laika periodā ir jāierobežo. Nu, ir skaidrs, ka kūdras ieguve būs jāaptur. 99. gadā tajā laikā esošais premjerministrs apsolīja, ka uz desmit gadiem tiks pieļauts izņēmums šāda veida kūdras ieguvē, lai gan Eiropa to oficiāli neatzina. Šajā laikā bija jāatrod alternatīva risinājuma kurināmā ieguvē, tā lai nodrošinātu šo vietu aizsardzību. Valdība ieviesa brīvprātīgas kompensācijas un zemes uzpirkšanas šķē, schēmas, e, kuru ietveros valsts par noteiktu cenu iepirka vienu akru šādu zemju. Apmēram 900 iedzīvotāju ir piedalījušies šajā schēmā, un valsts tādējādi ir atpirkusi apmēram 7000 akru purvu. 2010. gadā valdība apstiprināja, ka izņēmums ir pārtraucis darboties, un līdz ar to no 2011. gada kūdras ieguve ir jāpārtrauc. Tomēr bija skaidrs, ka ir jāpiedāvā kaut kādas kompensācijas, un tāpēc 2011. gadā Eiropas komisija uh, nāca klajā ar oficiālu paziņojumu īrijai par kūdras ieguvi. 2011. gada martā tika ievēlēta jauna, vald, ievēlēta jauna var, valdība un dažu nedēļu laikā tā pieņēma būtiskas lēmumus, lai apturētu kūdras ieguvi un nodrošinātu ilgtspējīgu aizsargāto purvu pastāvēšanu un aizsardzību. Tātad pirmkārt ir runa par jaunu ikgadējo maksājumu schēmu, kuras ietvaros 23 eh, tūkstoši eiro tiek maksāti tiem kūdras ieguvējiem, kas pārtrauc to darīt. Šīs schēmas ietvaros eh, cilvēkiem joprojām būs juridiskas tiesības uz noteiktām zemēm, bet kūdra vairs netiks iegūta. Eh, iedzīvotāji arī varēja izvēlēties pārcelties uz vai pārcelt savu ieguvi uz citiem purviem, kas netiek atzīti par īpaši aizsargātiem. Un viņi arī varēja saņemt kompensāciju līdz brīdim, kad tiek piešķirti citi purvi. Tika izveidot arī īpaša, īpaša purvu padome, lai eh, nodrošinātu tādu visaptarošu regulējošo satvaru. Tiks izveidota arī Eh, purvu nākotnes stratēģiju, iesaistot dažādas puses, lai nodrošinātu purvu atjaunošanu, aizsardzību, varbūt turismu attīstību, kopienu iesaistību un iesaistīšanu un tā tālāk. Kopš 2011. gada aprīļa īrijas iestādes ir uzrunājušas vairāk kā 6000 cilvēku, kam ir zināma interese 53. 53 aizsargātajos purvos. Tā lai nodrošinātu, ka kūdra tur vairs netiek iegūta un lai piedāvātu viņiem informāciju par kompensismiem. Arī nacionālā līmenī tika izplatīta informācija par šīm schēmām. Jāsaka, ka šajos 53 eh, purvos ir apmēram 1540 aktīvas kūdras ieguves vietas. Uh, un pēdējo piecu gadu laikā kūdra tur arī iegūta. E, līdz šim brīdim apmēram 2300 pieteikumi ieguvis vietu pārcelšanai ir saņemti. E, sākotnējie maksājumi ir izdarīti jau 1300, gados, 1300 gadījumos un izmaksāt apmēram 2 miljonu eiro. Ir panākts arī būtisks progress, lai nodrošinātu ilgspējīgus risinājumus ieguvis pārcelšanai. Un šeit ir runa par trīs īpaši aizsargājumām zonām, kas ir tādi kā pilotu projekti, eh, kas parāda, kā risināt dažādu veidu grūtības šādos gadījumos, piemēram, juridiskās un citas. Tiek uzturēts kontakts arī ar pārstāvjiem, eh, kas eh, strādā citos purvos, lai panāktu ilgspējīgu risinājumu. Pēdējā pusotra gada laikā ir panākts būtisks progress, lai rastu risinājumus īrijas spējai ievērot uh, Eiropas likumdošanu un lai ļautu kūdras ieguvi, ieguvējiem strādāt citos purvos, kas nav aizsargāti purvi, piedāvājot viņiem arī kompensācijas. Šī gada februārī tika organizēts uh, purvu fórums, ko vadīja augstās tiesas tiesnesis. Un tur tika runāts par dažādiem šī jautājuma aspektiem, tika piedāvāta alternatīva risinājumi, piemēram, kaut kāda ierobežota kūdras ieguve. Savukārt citi piedāvā izveidot kaut kādas alternatīvas dzīvo, dzīvotnes to dzīvotņu vietā, kur kūdras ieguva tiks turpināta. Tiesnesis arī piedāvāja vai nāca klajā ar piedāvājumu, ka jāizveido nacionālais plāns šī jautājuma risināšanai. Valdība pieņēma šo priekšlikumu 6. martā. Priekšlikumu izrunāja arī sanāksmē ar komisāru Tačņika kungu un attiecīgiem īrijas pārstāvjiem šī gada aprīlī. Jums arī esmu attiecīgo dokumentu sagatavojis par šo priekšlikumu. Šis eh, pārvaldības plāns ļaus īrijai izveidot tādu strateģisku pieeju augsto purvu aizsardzībai un atjaunošanai un ļaus iesaistīt visus visas interesētās puses, eh, lai īrija spētu pildīt savus eh, pienākumus, tiesiskos pienākumus, arī nodrošinātu mm, visu pušu intereses un atbilstoši pantam 6.3 tiks nodrošināta arī visu aizsardzības pasākumu ieviešana. Šis plāns arī nodrošinās tāda mehānismu ieviešanu, kas novērsīs papildus apdraudējumu šiem purviem, kā direktīvā ir prasīts. Un šeit mēs runājam par alternatīvu, varbūt neesamību dažos gadījumos, eh, kad netiek piedāvāts kompensācijas vai kā citādi apmierinātas eh, īpašnieku intereses. Bet nu ir skaidrs tas, ka eh, visas apdraudējošās darbības būs jābeidz. Nu, īrijas valdība mēģina panākt eh, risinājumu šajā jautājumā, un valdība ir skaidri norādījusi, ka nelegāla kūdras ieguve ir jāpārtrauc. Tika veikta arī uzraudzība uh, attiecīgajos purvos šī gada ieguvis sezonā, to veids gan no gaisa, gan no zemes, tik iesaistīti arī ies, īrijas likumdošanas, es atvainojos, eh, īrijas eh, likums sargājošās iestādes, piemēram, īrijas policija, lai gan bija nelegāla ieguve, tomēr mēs redzējām, ka lielākā daļa uh, Iedzīvotāji lielākā daļa īpašnieku ievēro likumdošanu un kūdru neiegūst. Apmēram 2300 uh, eh, individu jau ir pieteikušies uh, ieguvas pārcelšanas un kompensāciju schēmās. Īrijas policija ir uzsākusi arī kriminālu izmeklēšanu un mēģinās panākt sodīšanu nelegāls ieguvas gadījumos. Attiecīgie ziņojumi par prasību izpildi arī ir nosūtīti lauksaimnieci attiecībā, piemēram, uz subsīdiju ieturēšanu. Nu, diemžēl ir daži individi, kas pārkāp likumu, uh, Eh, lai gan īrijas valdība ir mēģinājusi darīt visu, lai panāktu ilgspējīgu risinājumu. Nu, ir skaidrs, ka tikai šāda dialoga ietvaros var ievērot visu pušu intereses un nodrošināt arī šādu vietu atjaunotni un aizsardzību. Nobeigumā gribu teikt, ka īrijas valdība uztur cieši kontaktu ar Eiropas komisiju šajā lietā. Mēs arī atzīstam, ka komisija mums ir palīdzējusi šajā ziņā, atzīstot to, ka komisijai ir jānodrošina Eiropas likumdošanas ievērošana visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies vēlreiz, ka devāt man iespēju šeit nāk klajā ar šo prezentāciju. Muchísimas gracias a usted, señor O'Reilly. Eh, y a... Paldies, eh, Rālī kungam. Sekretariāts. Um, mums eh, ziņo, ka septembrī ienākuši šie dokumenti pavisam nesen. Bet pirms dot vārdu kolēģim, tomēr ļaušu izteikties komisijai. Parklenta kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Sākšu ar to, ka mums eh, aptuveni pāri par 500 uh, pārkāpumu procedūrām, kas tiek izskatītas uh, manā nodaļā. Šī procedūra ir varbūt visarežģītākā, jo lieta ļoti delikāta. Mm, zinu, ka Margarita Aukena mani droši vien ienīdīs, bet uh, es teiktu, ja jau jums kaut kur jādodas un kāds jāsatiek, tad um, tas būtu tieši šajā gadījumā. Es nevēlos tagad runāt par eh, nejaukām Vācijas eh, kompānijām, kas eh, sagrauj īrijas lauku vidi. Mēs te runājam par daudz sarežģītāku problēmu un kas mums jāgarantē ir efektīva īstenošana uz vietas. Tas ir atslēga moments. Tas, diemžēl, notika tā, ka valdība nerīkojās daudzus gadus. Mums bija jāaptur šī eh, naft, eh, kudras eh, iegūšana. Mums tagad ir jāatjauno tas, kas tika iznīcināts. Mums jāparūpējas par to, kas notiks ar purviem turpmāk. Mums jāpadomā, kas notiks ar Natūrā 2000 aizsargātajām teritorijām. Tas viss ir iekļauts um, logumrakstā, bet pamats tam visam ir efektīva īstenošana uz vietas. Un nevar tā vienkārši teikt, uh, īries tauti, jūs tagad to vairs nedarīsiet, citādi tūkstoši cilvēku nonāks cietumā. To, tā gluži nevar izdarīt. Īrijas uh, valdības stratēģija ar sodu naudām līdz ar to nebija tik slikta. Vai arī, teiksim, paredzēt stimulus cilvēkiem, lai uh, Eh, viņi vairāk ievērotu likumus. Protams, gadu laikā to visu nevar izdarīt, bet eh, juridiski skatoties un no šī lūguma raksta skatu punkta, mēs, protams, varētu vērsties tiesā, bet īrijas valdība var pierādīt tiesā, ka viņi ļoti daudz ko dara uz vietas. Es nezinu, cik daudz Eiropas Savienības valstu izmanto lidmašīnas, lai novērotu Natura 2000 teritorijas no uh, augšas. Tā kā valdība tiešām daudz uh, ko dara, iespējams, provokatīvā veidā, bet uh, diez vai no viņiem var pieprasīt ko vairāk šobrīd. Tāpēc mēs uzskatām, ka juridiski mēs droši vien neuzvarētu tiesas priekšā. Un pat ja mēs dotos, uh, pat ja, pat ja mēs vērstos tiesām, pat ja mums tur labi veiktos un mēs uzvarētu, ko tad mēs izdarītu? Vai tad mēs aizstātu īrijā policiju? Nē, to mēs nevaram izdarīt. Līdz ar to īrijas pieeja nebija slikta. Varbūt ne tik efektīva, bet viņi cenšas daudz vairāk nekā jebkad iepriekš. Svarīgi ir to uzsvert. Naukens kundze un kolēģi jau runāja par pienākumu bez uh, saistību uzņemšanas te nevar neko atrisināt. Īrijas valdība ir apņēmusies rīkoties, varbūt tas nav optimāli, bet vismaz mums ir šī apņemšanās un tā ir stratēģijas sastāvdaļa. Mēs neesam vēl uh, sasnieguši mērķi, uh, ir bijušas kļūdas, mēs uh, sadarbosimies ar valdību, lai to korģētu. Mēs uh, pārvaldīsim šīs teritorijas, atjaunosim dabu, bet um, es atceros, ka polijas prezidentūras ietvaros uh, mēs uh, uzsākām pārkāpumu procedūru pret Poliju par nepietiekamu komunikāciju. Uh, tā kā mēs e, nebaidītos arī īrijas prezidentūras ietvaros uzsākt e, pārkāpumu procedūru pret īriju, ja tas būtu nepieciešams, bet es atkārtoju, ka šajā fāzē tas, ko dara īrija, ar to pietiek, tas ir pietiekami efektīvi un mums e, šādā garā jāturpina. Paldies komisijai! Un pirms dot vārdu citiem kolēģiem. Mums jāsaprot, mums jāpaturprātā komisijas teiktais par to, cik svarīga ir situācija tur uz vietas, īrijā. Ja mēs runāsim par valstīm, kur mēs varētu doties, mēs runājam par Galīciju un Spānijā, iespējams, mēs varētu vienoties doties uz īriju un aplūkot šīs teritorijas. Šī taču ir lieliska valsts un iespējams tas mums palīdzētu. Nē, protams, runa nav par prezidentūru. Runa ir par uh, jautājumu, kas ir iesniegts logumrakstu komiteju, un uh, tagad aicināšu izteikties kolēģis Aukins kundze. Nē, tomēr, tomēr Harkins kundze. Priekšsēdētājs uh, acīm redzot netik precīzi izrunāja uzvārdu. tad lūdzu tādā kārtībā, tādā secībā, kādā priekšstādātais saka. Nesāk Harkinas kundzes arī dzirdēju auken vārdu, bet nu labi. Paldies komisijai par atbildi. Es domāju, tas rāda, cik ļoti komisija nodarbina šī problemātika. Mums ir nepieciešams dialogs Mums jārunā ar cilvēkiem, lai paturētu un pārvaldītu uh, kūdras iegūšanu šajos purvos. Uh, tieši laba pārvaldīšana ir vissvarīgākais uh, augstiem purviem. Bet, lai to panāktu, nepieciešama kompensāciju izmaksāšana, atjaunošana, teritorijas plānošana. Uh, sarunas ar cilvēkiem uz vietas. Protams, ir bijušas kļūdas. No tā nevar izvarīties. Es arī parunāšu par politisku iejaukšanos, bet um, jāsaprot, ka ir panākts arī labs progress. Un es zinu, ne tikai šī kūdras padome, bet um, arī individi strādā pie šīs problēmas atrisināšanas. Simtiem, simtiem uh, ģimeņu ir iesaistīti šajā procesā, kūdras iegūšanas procesā, un katrs gadījums jāizskatā atsevišķi. Tieši vakar Ernijs Kinans un uh, vēl viens kolēģis uh, ar mani uzņēma kontaktus. Viņa tieši piestrādā pie kūdras iegūšanas problēmas uh, risināšanas īrijā. Ja. Tā kā es jau vakar dabūju par to dzirdēt. Jūs redzat, cilvēki nu, pilnīgi dažādām aprindām - akadēmiķi, zinātnieki, politiķi, vienkārši cilvēki. Mēs, deputāti, esam norūpējušies par eh, situāciju. Un šeit var runāt arī par demokrātijas deficītu. Uh, kas eh, būs konstatējams, ja mēs aktīvi ne, nerīkosimies. Tagad mēs eh, jau esam izstrādājuši rīcības plānu ar kompensācijām, ar eh, iespējām nākotnei, kā turpināt kudras iegūšanu, kādas teritorijas tam paredzēt, tā kā mēs meklējam risinājumus visai aktīvi jau šobrīd. Runa bija priekšējiem pasākumiem. Sodnaudas tika pieminētas, bet uh, tas nebūtu labs uh, pasākums, nebūtu labs risinājums. Ja nevēršoties tiesām, mēs pieprasīsim sodu naudas, un ja tāpat laikā valdība tomēr cenšas problēmu atrisināt, es te runāju, starp citu, kā pilnīgi neatkarīgs cilvēks, šis risinājums tiešām nebūtu optimāls. Un um, politiķi politiski skatoties, te izskanēja aizdomas, ka tā kā īrija būs prezidējošā valsts, tad uh, varēs politiski vienoties. Nē, man nepatīk šāds domu gājiens. Viena lieta ir saistīta ar kudras iegūšanu ārpus Natūra 2000 teritorijām. Komisija tagad izskata arī šo, arī šos procesus, un um, būtu labi, ja komisija veiktu uh, ietekmes novērtējumu. Kāda ietekme tiek izdarīta uz vidi šo aktivitāšu iespējām? Būtu labi dzirdēt no komisijas atbildi uz šo jautājumu. Un es domāju, ja mēs uh, strādāsim ar cilvēkiem uz vietas, uh, tas būs vislabākais variants, un ļaus mums eh, vislabāk risināt šo problēmu. Paldies, un tagad Aukins kundz izteiksies. Es eh, vēlos eh, par vienkāršiem cilvēkiem parunāt vairāk. Piemēram, fermeri, zvejnieki. Es um, ļoti labi zinu, kāda ir šo cilvēku praktiskā situācija. Pati esmu no tādas ģimenes. Un tīri praktiski, ja jūs vienkārši balstie, balstēsieties uz brīvprātīgumu, brīvprātīguma principu, nekas nenotiks. Dānijā mums te jau izveidojušies zaļi un, un dzelteni tūkstneši šādu brīvprātīgo nolīgumu vienošanos dēļ. Tā ir katastrofa. Nu, ko mēs teiksim vaļumedniekiem Grenlandē un citur, kas ar to nodarbojušies gadsimtiem ilgi, kas šādi pelna iztiku, kas neredz citu iespēju? kam ir arī taisnība, bet um, pat ņemot vērā šo cilvēku smago situāciju, mums jādomā plašāk un jāņem vērā likumdošana. Jūs tagad, uh, jūs tagad sakāt, ka nežēlīgi neatbalstīt šos cilvēkus īrija gan nav tā nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. E, es zinu, ka jums ir problēmas, bet uh, Rumānijā līdzīgas problēmas un uh, ne tikai. Un mums tomēr vajadzētu stingrāk uzstāties. Esmu šokā, ka komisija piekrīt. Jā, jūs arī piekritāt Jūs uh, minējāt likumu, jūs minējāt uh, gadījumu izskatīšanu kā atsevišķi, bet jūs devāt viņiem desmit gadus. Nekas nenotika. īrijas iestāžu prezentācijā es uh, sadzirdu šos centienus, bet šie purvi mums ir tik nozīmīgi un šis spiediens ir tik liels. Un šis ir eh, teritorijas, kas tiešām izzud. Un mēs nevaram sentimentāli uz to skatīties. Jo tā būs vienkārši slepkavība. Varbūt eh, dzīvsāmniecības komitejā jūs eh, dzirdētu citus argumentus, bet um, nu, mēģiniet pārunāt tur par um, ehm, zivīm un uh, Tā kā jūs sakāt, tagad ir, jā, viss ir labi. Nu, nu nav labi, tur var arī doties, var runāt. Bet mēs esam tie, kas runās ar iestādēm, lūgumrakstu iesniedzējiem, komisiju. Man jau pašai ļoti patīk īrija, es tur esmu bijusi vairāk kārt brauc riteni un vispār. Bet um, tā būtu ļoti delikāta situācija. Mēs iejauktos nacionālā likumdošanā. Padomājiet, kā tas izskatītos. Daudz um, auglīgāk mēs strādājam šeit, uzklausot šos paziņojumus un daudz sliktāk mums izdotos, ja mēs pārņemtu šo brīvprātīguma principu. Dānijā ir šī pieredze. Dānijā viss ir piesārņots. Zeme un gaiss un ūdeņi, jo, jo viss notiek pēc brīvprātīguma principa. valdības partijā, Leiboristu partija. Šis jautājums ir ļoti pretrunīgs, jo uh, mazajām mājasēmniecībām ir jāesa, jāatsakās no ierastā uh, dzīves ritma un no uh, ierastām tradīcijām, bet laikam ir jāmainās. Es pilnībā atbalstu valdību, kas uh, cenšas uh, saglābt šo unikālo īrijas biotopu. Valdībai vajadzētu um, intensīvāk vest sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, jo kompensācijas pēdējo 15 uh, eh, gadu laikā um, tiek izmantotas arvien plašāk un ir iespējams pieteikties arī uz purvu teritorijām ārpus Natura 2000 zonas. Ja tiktu pilnībā tas nodrošināts, eh, tad varētu pārtraukt kūdras ieguvi mm, mm, no, no patreiz esošajiem purviem. Bet jāsaka, ka ir ļoti grūti piemērot patreiz valdības pieņemtās normas, jo valdībai ir nepieciešams piesaistīt ar vien vairāk naudas resursu tuvākajos gados. Iespējams, ka nāksies iesaistīt policiju, lai tā apturētu uh, lielās frēzes un to iebraukšanu purvos. Atcerieties, ka mēs mēs runājam par ļoti peļņu nesošu komercdarbību. Es atbalstu lūgumu rakstu autors, bet valdībā ir nepieciešams vairāk laika, lai tā varētu piemērot atbilstošās direktīvas. Paldies! Paldies! Un jautājums, es nezinu, vai komisija vēlas atbildēt pirms mēs atgriežamies jo mums ir tikai vēl 20 minūtes nākamajai pētīcijai lūgumrakstam. Vai jūs vēlaties atbildēt uz manu kolēģi jautājumiem komisijas pārstāvi? Jā, tad došu vārdu jums un pēc tam uh, vēl kolēģiem katram pa minūtei, lai reaģētu ar komentāriem uz jūsu atbildēm. Paldies priekšsēdētāji! Tātad atbildot uz Alkenas kundas jautājumu nepieciešams ietekmes uz vietu novērtējums kūdrus purvos. Un 2008. gadā mēs vinējām lietā pret īriju par šiem ietekmes novērtējumiem, un mēs izmantosim uh, šo precedentu rīkotos pret īriju. Tālāk par mazajiem zvejniekiem Aukens kundze. Man liekas, ka šeit ir ļoti svarīgi arī nodrošināt alternatīvas piedāvāšanu, bet tāpat laikā likums ir likums. Likums ir jāievēro, bet, protams, to ir vieglāk piemērot, ja jūs piedāvājat cilvēkiem stimulus šī likuma norma ievērošanai. tādējādi tiktu samazināt to cilvēku skaits, kuri nevēlas ievērot likumdošanu. Un tad attiecīgi likumdošanas piemērošana kļūst vienkāršāk. Tāda parasti ir uh, likumdošanas piemērošanas stratēģija. Atgriežoties atpakaļ pie jūs pieminētajiem mazajiem zemniekiem, ir jānodrošina cilvēkiem nākotne, uh, alternatīva un izvēle brīvprātības principu. Te iet runa par likumu īrijā, un likums tiek piemērots, un kā jau komisija teica, īrijas uh, varas iestādes rīkojas, bet jautājums ir par to, kā pārvaldīt šo īpaši sarežģīto situāciju, kā kontrolēt to. Es ļoti ceru, ka jūs saprotat, cik sarežģītas ir šīs situācijas, un tās tiek kontrolētas. Te iet runa par likuma normu piemērošanu, bet nevis ar veseri, bet ar stimuliem. Un, un tas darbojas. Protams, mēs šogad nevaram nodrošināt simtprocentīgi atbilstīt likumam, bet ja jūs nestrādāsiet ar cilvēkiem, tad pēc desmit gadiem mēs šajā komitejā varēsim brīnīties, kādēļ šie, šīs nelielās augsto purvu teritorijas nav Eiropā tikušas saglābtas. Paldies, Harkins kundzei, Aukers kundz lūdzu. Es pilnībā piekrītu. Jā, ir jāstrādā ar cilvēkiem, bet tas nav mūsu uzdevums. Tas ir jādara īrijas valdībai un varas iestādēm. Atcerieties, kad es rakstīju savu ziņojumu par Spāniju, un es uh, privāti devos situācijas uh, izmeklēšanas misijā, ja tā varētu teikt. Un nu, mēs nevaram sēdēt šeit un abstrahēties no lietām kuru mums ir jādomā par to, kas notiek Eiropas pazudušo jūrnieku atgriešanu. Mēs gribētu, lai tiktu izveidot speciālā darba grupa Eiropas parlamentā, kas varētu analizēt Hēras lietu, tās tiesiskos aspektus un sagatavot rezolūciju noslēgumā. Es gribētu citēt Nīči oneself with this task. Thank you. Neviens nevar kļūt par to, kas viņš ir jau. Paldies, viņš jau kungs, saka priekšstādātājs.